Herr Präsident! Ar to mēs arī atsākam mūsu sanāksmi. Vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams, vai ir kādi iebildumi pret to? Izskatās, ka nē, ar to arī mēs protokolu apstiprinam. EPP praktiski saņem šādas Giovanni Lavija, Amanas Satori vietā, delegācija Eiropas Latīņa Amerikas dele, attiecību delegācija, Amarija Satori delegācija attiecībās ar ASV un Fabricio Berto Indijas delegācija. Vai ir kādi iebildumi pret to? Ar to tad šīs nominācijas tiek arī apstiprināts. Tālākais ir debats par cilvēktiesību demokrātijas tiesiskuma principu pārkāpumiem, nevairāk par vienu stundu. Sākam ar tematu tiesiskums Krievijā un aicināšu sākumā izteikties autorus. Pirmā būs Jakonsārī kundze Pusotru minūtu. Wo ist die Frau Kollegin Jakonsari? Arvoisa puhemies. Paldies priekšsādātāji. Eiropas Savienība un Krievija ir partners nu, atsevišķos aspektos pat ļoti cieši partneri un draugi. Draugi var būt atklāti viens ar otru. Un šķiet, ka šobrīd esam nonākuši pie pavisam pamatotām bažām attiecībā uz to, kas norisināts Krievijā ar pilsonisko sabiedrību, organ, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, ņemot vērā, ka tiek pieņemti nu, pret tām vērsta tiesība akti. Ir tiešām pārsteidzoši, ka tādas organizācijas kā Friedricha Eberta un Konrāda Adenauer fondi, kas taču ir starptautiski izslavētas un atzītas demokrātijas veicināšanas jomā, tomēr šobrīd cieši no dažādiem patvaļīgiem mēriem, ko īsteno Krievijas varas iestādes īpaši bažas raisoši ir šie tiesība akti, kas attiecinām uz ārvalstu aģentūrām. Un šie tiesība akti tiek šiem fondiem šobrīd piemēroti. Un tas tiešām neatbilst starptautiskajiem standartiem, un mēs to nosodām. cilvēktiesību dialogs ar Krieviju būtu jāizmanto, lai šos jautājumus pieminētu un patiesi apspriestu tos padziļinātā kārtā. Un Eiropa padomēji vajadzētu uzklausīt to, ko saka ārlietu ministri par to. Paldies, Jakoncārī kundzei. Tālāk Kornelisens kundze divas pusminūtes lūdzu. Čē. Priekšādātāji. Eiropas Savienībai ir noslēgta strateģisku partnerniecību noslīgums ar Krieviju, bet tāpat laikā um, tiek uzturēts uh, slepens spiegu tīkls, un tas viss nesatovina ap šīs puses. Putina vadības stils ir represijas pret NVO, pret cilvēktiesību aktīvistiem un pret mazākumtautībām šim stilam nav nekādas saistības ar modernizāciju vai stabilitāti un tas var novest tikai un vienīgi pie tālākas pašizolēšanās Krievijas gadījumā. Mēs nevaram pieļaut bezvīzu ceļojumu iespējas Krievijas valsts ierēģiem, kamēr pastāv šāda, vā, e, jo joprojām pastāv aizliegums attiecībā uz tiem ierēģiem, kas iesaistīti bija Magnitska lietā. Tāpat laikā mēs vēlamies, piešķirt, lai Eiropas Savienība piešķir pātrinātā kārtā vīzas tiem Krievijas iedzīvotājiem, kas cieš no represijām, lai novērstu tālākus pašnāvību un nolaupīšanas gadījumus. Šonadēļ piedzēvējām jaunu propagandu, kas vērsts pret homoseksuāļiem un redzējām, ka tiek arī reliģiskā pārliecība apdraudēta. Tas rada vēl tālākas bažas par cilvēku tiesību pārkāpumiem. Viņa pārkāp izteiksmes brīvības pamatprincipus, rada vēl tālākus pamatus politi politisku procesu īstenošanai un kriminālu vajāšanai. Visi šie tiesību akti ir pret jebkuriem cilvēku tiesību līgumiem, konvencijām, pret vīzu dialogu principiem un Eiropas Savienības pašām pamatvērtībām. Uh, turklāt tās rada ar vienu tālāku plaisu starp Krieviju un Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Kornelisenes kundzei. Tālāk uz vienu minūti Ojulandas kundze, lūdzu. President. Paldies priekšādātājiem. Esam dzirdējuši tik ārkārtīgi daudz vārdu par eh, demokrātijas trūkumiem. Krievijai ir bijuši divi samiti, kur par šiem jautājumiem runāts. Ir bijušas ļoti daudz rezolūcijas, ko pieņēmis šis parlaments pēdējo četru gadu laikā, bet tam visam nav sekojuši nekādi konkrēti rezultāti, nekādas pārmaiņas. Bet domāju, ka nu ir pienācis laiks Eiropai rēģēt. Rēģēt uz to, ko redzam norisināmies Krievijā šobrīd. Mums ir jārēģē uz šiem demokrātijas apspiešanas mēģinājumiem Krievijas federācijā. Mums ir jāpieņem Eiropas Magnitska likums. Tā ir jābūt mūsu reakcijai. Un tāpēc es gribētu vēlreiz aicināt pilsonisko sabiedrību visos rietumos, un tos starp ar Eiropas Savienībā, no jauna atjaunot Helsinku komitejas kustību tā, lai nodrošinātu atbalstu no rietumiem tiem politiskajiem opozīcijas spēkiem Krievijā, kas tur vēl darbojas, un īpaši atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, kas cīnās par demokrātiju, par savām tiesībām, par konstitucionālajām tiesībām šajā valstī. Paldies! Liels paldies kolēģei Jājulandai. Tālāk Migaļska kungs vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšādātāji. Komisāra kungs. Kornelisenas kundze jau norādīja, ka Krievija ir nosaukt par ES strateģisko partneri. Tā tas tiek teikts oficiālos dokumentos. Nu, varbūt ir vērts apsvērt, vai vēlamies šādu statusu te joprojām saglabāt. Neiespējami iedomāties, kā tas var būt, ka Eiropas strateģiskais partners varētu slēpt Magnītiskas lepkavas neļaut politiskām partijām neatkarīgi darboties, likt spieķus riteņos NVO darbībā un krimināli vajot tādus cilvēkus kā Hodorkovskis. Cilvēktiesību situācija Krievijā tiešām pilnīgi skaidrs pasliktinās. Vēlēšanas, kas tur norisinājās, nebija demokrātijas, to iznākums bija iepriekš noteikts safabricēts un cik tad ilgi mēs mānīsim paši sevi un mēģināsim ticēt, ka tas ir strateģisks partners. Nē, kamēr mēs ticam demokrātijai un cilvēktiesībai, šis jautājums mums jāuzdod pašiem sev. Paldies kolēģim Megaiska kungam. Tālāk veržjā kundze. Merci. Paldies priekšādātāji. Kopš padomju savienības sabrakšanas eh, Krievijai ir nācies ļoti grūti meklēt šo ceļu uz demokrātiju Un kopš Putina atgriešanās Kremlī ne tik vien nav bijis progress, bet bijis arī regress. NVO situācija ir nožēlojama, kā jau rezolācija arī teiks, var šaubīties par arī tiesu iestāžu atbilstīgu darbību Krievijā. Magnītiska lieta ir tikai viena pile lielajā ūdens jūrā, kas kopumā viss ir ļoti negatīvi. Krievija ir viena no korumpētākajām valstīm pasaulē saskaņā arī ar Transparency International datiem. Izteiksmes brīvība ir pilnībā ierobežota. Tas atbilst arī visiem starptautisku organizāciju ziņojumiem. Tā ir represīva valsts, kur tiesība akti liedz eh, piemēram, ārzemju aģentūrām darbēties, pieprasa dažādu veidu atskaitīšanās, un tas ir tikai vēl viena ilustratīva, vienlaicīgs ilustratīvs piemērs. Atcerēsimies arī, ka šīm organizācijām bija loma, loma spēlējama protestu organizēšanā pret Putinu. Un izman, varas iestāžu izmantotie vārdi atgādina padomi laiku izmantotos saukļus. Es tomēr mm, sveicu opozīcijas spēku un drosmi. Šeit ir jāsaka milzīga plaisa starp mums un šo valstu. Man ir tikai viens, man ir tikai viens jautājums palicis. Nesen notika es un Krievijas samits, tas bija jūnijas sākumā. Kādus secinājumus varam izdarīt no visa šī cilvēku tiesību dialogu? Kāds tad, ko vispār šīs partnerecības ievērtas? Paldies, Veržijā kundzē, tālāk Lisaka kungs vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšādātājiem. Komisār kungs. Thank you apmēram 150 deputāti lika savu parakstu, nominējot organizāciju Memorial Nobel prēmijas saņemšanai. Nē, es atvainojos Saharov prēmijas saņemšanai. Memorial ir organizācija, kurā darbojas īpaši cilvēki, un šobrīd pret viņiem tiek vēst visļaunprātīgākā rīcība Krievijā. Politiskās partijas cilvēktiesība aizstāvi, juristi, visi tiek krimināli vajāti. Un tiek pret viņiem izdarīts dažādi veidi apsūdzības. Mums ir jāizsaka aicinājumi dalībvalstīm, ministru padomē, tā lai šie jautājumi tiktu pieminēti visu līmeņu diskusijās ar Krieviju jāvērš uzmanību uz cilvēktiesību jautājumiem un pilsoniskajām brīvībām. Nu, jāsaka tādu, Krievijai vienkārši vairs nav vispār. Paldies, turpin priekšādātājs. Tālāk individuāli eh, runātāji grupādā pasautkungs. Priekšādātāji. Kāda kolēģi no Krievu draugiem arī teica, ka mums ir jākritizē Krievija. Vai mēs domājam to, ka uh, mūsu Krievu draugi ir Putina režīmā, bet mēs pieredzam tikai tādus nāves gadījumus kā Magnitska lieta. Atcerēsimies arī par Politkovskijas kundzi, ar kuru mēs kopīgi mm, cieši sadarbojāmies. Mūsu draugi sēž kaut kur Sibīrijā vai soda lēģeros. Lebeģeva kungs, Kodorkovska kungs, Jevaņa kungs, viņus visus e, apsūdz un vajā. Tas pats attiecas arī uz e, cilvēktiesību organizācijām, tādām kā Adenaura e, fonds. Tāpat arī es vēlētos atcerēties par rokgrupas pusī rāja dalībniecēm. Šeit ir runa par režīmu, kas ir naidīgs cilvēkiem. Un, eh, ja mēs runājam tikai par strateģisku partnerību, tāpēc, ka um, Krievijam ir resursi un Krievija ir liela, tad, manuprāt, ar to nepietiek. Mums ir vajadzīgas kopīgas vērtības, kopīgs tiesiskais pamats. Un tieši tāpēc mums eh, jārunā ar Krieviju skaidrā valodā. Paldies, pasāta kungs. Tagad eh, viena minūte muņīs teurkīsas eh, kungcei. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa tāpat kā pārējās uztraucas par situāciju cilvēktiesību jomā pasaulē un jo īpaši Krievijā. Jo īpaši, ja ir runa par to, ka NVO tiek klasificētas kā ārvalstu spiegu organizācijas. Uh, Mēs redzam arī, ka trūkst plurālismu un caurdzamības tādās lielās kā Magnītiska un Poļitkovskais gadījumi. Trūkst arī izpētes par tā saucamo homoseksuālo propagandu. Mēs eh, neuzskatām, ka ārkārtas rezolūciju pieņemšana Krievijā mums eh, kaut ko dos. Ja runa par cilvēktiesībām, tad mums noteikti vajadzētu konsolidēt politisko dialogu ar Krieviju. Ir vajadzīgi samīti, kur mēs varētu spriest par um, cilvēktiesībām. Mums vajadzētu runāt par uh, cilvēktiesību aizstāvju situāciju, par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas uh, Krievijā netiek uh, izmeklēti. Paldies! Muņisas Teorkīsas kundzei, tagad vien minūtē Takulas kungam. Priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka varu izteikties par tiesiskumu Krievijā. Mani patiešām uztrauc tur notiekošais. Ļoti priecājos, ka Somu delegācija seko šīm debatēm. Somi ļoti labi pārzina situāciju Krievijā cilvēktiesību jomā. Neskatoties uz uh, ticību vai seksuālo orientāciju, kā cilvēkam piemīt, ikvienam ir tiesības uz Eh, savām eh, pilsoniskajām tiesībām. Eiropas Savienība balstās uz vērtībām, un tieši tāpēc šai savienībai vajadzētu nodrošināt, lai valstis, ar kurām tā sadarbojas, ar kurām eh, tā tirgojas, ievērotu cilvēktiesības patiesajā šo vārdu nozīmē. Krievija ir ļoti svarīgs partneris, tieši tāpēc mēs nedrīkstam piemirst tās nodarījumus. Eiropas Savienībā vajadzētu dot skaidru signālu Krievijai, ka cilvēktiesības ir jāievēro. Paldies Takuls kungam, tagad eh, Černiecka kungam vārds. Es biju viens no tiem, kas gribēja, lai organizācija memoriāls saņem Nobela miera balvu. Pēc tā divas Krievijas. Ir oficiālā Krievija, valsts, Un tā ir Krievija, kas tic spēkam, kas bredā cilvēktiesības kājām. Otrā Krievija rada tādu iespēju, ka tā ir ļoti vāja, un tā ir vāja un daļai tā ir vāja Eiropas Savienības bezspēcības dēļ. Eiropas Savienības dalībvalstis piemēro dubultus standartus. Tās nosoda cilvēktiesību pārkāpumus kaut kādā X vai Y valstī, bet eh, tā nekritizē cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā un Krievijā tikai tāpēc, ka tā ar tām tirgojas, un tas būtu jāmaina. Paldies eh, Čeņeska kungam, tagad vienu minūtu Batena kungam. Paldies priekšsēdētāji. Krievijā nav tiesiskumā. Krievijas valdībā ir gangsteru režīms, kas veiksmīgi eksportē um, beztiesiskumu arī uz rietumiem. Rietumu valdības uh, tajā pašā laikā neko nedara. 2006. gadā Krievijas valsts aģenti nogalināja um, mana māja lēšana apgabala iedzīvotāju Aleksandru Litviņenko. Dēvids Kamerons ir lauzis savus iepriekšējos solījumus palīdzēt atklāt to, kas īstenībā notika. Tā vietā viņš ir noslēdzis darījumu ar prezidentu Putinu. Britu valdība nedod tiesai svarīgus pierādījumus, kas pierādītu Krievijas valsts iesaistīšanos. Krievijas valdība vienkārši brutāli nogalina cilvēkus Londonas ielās, un Britu valdība nekur, neko nedara. Šķiet, ka uh, tiesu aparāti Krievijā ir organizētās noziedzības pārstāvji. Ir jāatcerās, ka pie, tiesiskums ir jāievieš Krievijā un nedrīkstētu pirms tam neko darīt. Danka, Paldies Bateni kungam. Tagad eh, izteiksies runātāja politisko grupu vārdā un eh, sāksim ar Predas kungu. Paldies priekšsēdētāji. Muņises kundze pirms brīža sacīja, ka diskutēt par Krieviju ceturtdienas pēcpusdienā nav īsti laba doma. Viņa uzskata, ka šis nav pareizais formāts eh, šādām diskusijām. Neesmu pārliecināts, ka debātēs par Eiropas Savienības un Krievijas samitu būtu bijušas labākas. neesam neko daudz panākuši mūsu attiecībās ar Krieviju. Bezpējas organizācijas Krievijā, tā skaitā ļoti labi pazīstamas organizācijas, tiek iebiedētas kopš domē pieņēma likumu 2012. gada novembrī. Un tieši tāpēc eh, mēs vispār nezinām, vai Krievijā var runāt par tiesiskumu. Paldies Predes kungam. Tagad viena minūte Havita kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vakar šajā zālē es runāju par to, ka Eiropā ir vajadzīga konsekvence attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvēšanu mūsu strateģiskajās partnerēs, un šodien Krieviju mēs pieminam kā galveno piemēru. Pēdējo 12 mēnešu laikā mēs redzam, kā valdība vēršas pret pilsonisko sabiedrību, un tas ir um, ļaunāk, tā ir ļaunākā situācija, kāda ir jebkad Krievijā bijusi. Uh, Eh, tiek vēršās pret tādām grupām kā memoriāls, eh, saucot šīs grupas par spiegiem un, spiegiem un nodevējiem. Eh, mēs gribētu aicināt komisiju, ņemot vērā pašreizējo likumdošanu, pārdomāt, kā mēs varētu uzturēt dialogu ar Krievu pilsonisko sabiedrību. Vai arī mēs vienkārši turēsimies malā kā vienmēr. Es vēlētos atbalstīt uh, visus tos, kas izteicās par Krievis pieņemto likumu par tā saucamo netradicionālo seksualitāti. Uh, ir skaidrs, ka šis likums uh, rada letālus draudus uh, visiem, par kuriem tas runā. Paldies. Tagad vārds Sonika kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Krievija ir valsts, kas mums ir devusi Sahārovu, Solženicinu, bet arī Staļinu un bol bolševikus. Tā nevar pati parūpēties par saviem pilsoņiem. Valsts veido savu aparātu. Valsts nevar atbrīvoties no staļinisma atstātā mantojuma valsts baidās no brīviem pilsoņiem. Solženīcins Sahāraus bija lepnuma avots Krieviem. Tagad tie ir memoriāla aktīvisti un neatkarīgie žurnālisti, kas varētu būt Krievo lepnums un atsuraugs. Valsts cenšas tos saukt par valsts nodevējiem un spiegiem. Mums vajadzētu palīdzēt Krievijai pārvarēt tās e, kompleksus. Mums ir jāsaka, Krievija, Krievija jūs esat izcila valsts, bet e, ja jūs e, iznīcināsiet brīvo presi, ja jūs vajāsiet savus cilvēkus, tad drīz vairs tā nebūs. Paldies Soņika kungām. Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Pirmais izteiksies Launsbērģa kungs. Ā, šķiet, jūs vēlējāties uzdot jautājumu Sonika kungam. Tikai piezīme, jā, pie brīvā mikrofona. Priekšsēdētāji, ja mēs vēlamies dialogu ar Krieviju, tad pirmais solis būtu grozīt nosaukumu. Lānsbērģa kungs, mums ir brīvā mikrofona procedūra un eh, zilā kārtas procedūra. Zilā kārta nozīmē, ka jūs eh, vēlaties uzdot jautājumu iepriekšējiem runātājiem. Man ir eh, jautājums. Soņika kungam jautājums, jā, lūdzu. Man ir jautājums. Ja mums ir šādas debates, tad eh, varbūt mums vajadzētu nomainīt nosaukumu nevis tiesiskums Krievijā, jo tiesiskumu vienkārši nav, eh, bet vienkārši nomainīt uz autoritārisms Krievijā. Uh, Šķiet, ka Kremlis šeit vienkārši dod pavēles, nevis izdod likumus. Soņika kungs. Skazām šis kolegam Landsbergisam, ka titul mūgu būt. E, es varu tikai un vienīgi piekrist Landsbergi kungam. Nosaukums būtu pareizs, e, būt e, striktāks, bet nu vismaz mums ir iespēja debatēt par šo jautājumu un paust nopietnas domas. Paldies Soņika kungām. Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Pieteikušies runāt diezgan daudz runātāji. Mm, gribētu dot visiem vārdu pie nākamajiem diviem uh, jautājumiem. Iespējams, mums vajadzēs saraut. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Sajer kundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Šīs diskusijas par tiesiskumu Krievijā ir patiešām vajadzīgas, tāpēc, ka Krievija ir mūsu strateģiskā partnere, un tāpēc mums par šiem jautājumiem ir jārunā. Eiropas vērtības ir jāaizstāv, vai nu tas notiek Eiropā, vai arī mūsu strateģisko partneru vidū. Jo īpaši vēlētos vērst jūsu uzmanību uz neseniem notikumiem likumdošanā Krievija ir sākusi saukt eh, bez, uh, nevalstiskās organizācijas par ārvalstu aģentēm. Īstenībā nevalstiskās organizācijas pat drīkst reģistrēties ārvalstu aģentu reģistrā, un ja tās to nedara, tad eh, tām tiek piespriests smags sots. Ceru, ka šī NVO vajāšana drīz būs viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Fintank. Paldies. Šķiet neviens. Eh, šķiet, ka ir patiešām ļoti daudz runātāju brīvā mikrofona procedūrā, tāpēc gribētu aicināt katru no tiem izteikties tikai vienu minūti. Romēpas Roedes kungs. Uh, Jā, patiešām situācija Krievijā vienmēr ir bijusi smaga, ja runa par tiesiskumu un cilvēktiesībām. Represīvais politiskais klimats nozīmē to, ka pilsoniskā sabiedrība tiek degradēta arvien vairāk. Mums jau īpaši uztrauc tas, ka uh, ir pieņemti federāli tiesība akti par homoseksuālo propagandu. Tas noteikti veicinās vardarbību pret uh, LGBT personām. Taču vēl grūtāk ir saprast to, ka federālās iestādes nav darījušas neko, lai nepieļautu, ka tiek pieņemti šādi diskriminējuši tiesību akti. Tieši tāpēc es vēlētos, lai šajā tekstā, par kuru mēs balsosim, tiktu iekļauts īpašs lūgums aicināt um, Krievijas domi nepieļaut šādu tiesību aktu pieņemšanu vajadzētu aicināt arī pārdomāt tās līdzinējo rīcību. Tas būtu viss. Paldies! Paldies Romevas Iruēdas kungām. Tagad Vojčikovska kungam vārds. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mówiąc o... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam šobrīd par tiesiskumu Krievijā un nevaram nepieminēt 2010. gada 10. aprīlī, kad prezidents Leks Kačinskis, Polijas prezidents, tika nogalināts. Neskaroties uz neskaitāmiem lūgumiem, Krievija atsakās nodot Polijai tā saucamo melno kasti no šī lidaparāta, kas ievērojami kavē Polijas iestāžu izmeklēšanu. Krievijas iestādēm ir bijis laiks pašām veikt izmeklēšanu un atteikšanās nodot pierādījums neatbilst tiesiskajiem principiem. Paldies Čehovs kungam, tagad Jaslovēckas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pēdējos pāris mēnešos esam pieredzējuši Krievijas iestāžu izvērstu apspriešanu. Un tas tiešām rada dažādākas bažas. Mēs dzirdam arvien biežāk to, ka Krievija kļūst par autoritāru valsti. Tātad Krievija ir biežāk tiek saukt par autoritāru valsti, kur tiek sodīta jebkāda centieni pēc neatkarības. Un šāda attieksme spiež pārdomāt mūsu attieksmi pret šo valsti. Mēs saprotam, ka Kremlis neplāno īstenot ieplānotās normas un mums vajadzētu koncentrēties uz pilsoniskās, eh, pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanu. Paldies, Jāslaveckas kundze, tālāk Kelīkums. Priekšsēdētāji kungs, šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par Krieviju. Un daudzi, protams, informēti, ka lietas Krievijā nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt, tīpaši attiecībā uz Putinu kungu un eh, viņu kolēģiem. Viņi neievēro pilsoņu tiesības, brīvības. Mēs esam lasījuši regulāri par visām šīm lietām, kas tur notiek. Mums ir jābūt daudz stingrākiem. Mums ir jāturpina sarunas ar Krieviju, padarot par prioritāti iedzīvotāju brīvību, pilsoniskās tiesības un kopīgas morāles standārts. Paldies! Paldies Kelikungam! Korhols kundze. Kā OSC e dalība niece Krievija, Krievijai būtu jāievēro tiesiskuma principi un pamatiesības. Nesenās tiesasprāvas Krievijā rada nopietnas bažas. Šeit mēs varam pieminēt Magnitska lietu, Paļetkovska, Khodorkovski, bet tie ir tikai daži piemēri tā, tam, kā Krievija ignorē tiesiskuma principus. Krievijas pilsoniskā sabiedrība cieš, un tas, kā izturas tur pret homoseksuāliem, ir diskriminācija. Krievija ir svarīgs Eiropas Savienības tirdzniecības partners, un Eštons kundzei šie jautājumi tiešām būtu jārunā augstākajā līmenī ar Krievijas iestādēm. Paldies, un noslēgumā. No. Nākamā runāja Tūna un Hovensteins kundze. Bez nevalstiskajām organizācijām nav iespējama pilsoniskā sabiedrība. Pil iedzīvotājiem ir jābūt iespējām organizēties, biedroties. Protams, ka Kriev, Krievijas uh, iestāžu lēmums eh, likt visiem šīm nevalstiskajām organizācijām reģistrēties kā ārvalstu aģentiem ir apmelojums, tas ir nepieļaujami. Un tādējādi tiek apgrūtināt pilsoniskās sabiedrības darbu. Jau Staļins savulaik teica, ka jā, sev labo priekšsēdētāju Gēbels laikam bija pirmais, sev labo runātāju, ka Gēbels laikam bija pirmais, kas teica, ka ja melus atkārto pietiekam daudz reižu, ar laiku tā kļūst par patiesību. Un, un nu, uzzinot patiesību, tad izrādās, ka daudz lietas izskatās eh, pilnīgi savādāk. Paldies, ar to mēs arī beidzam brīvā mikrofona procedūru. Un noslēgumā vārds komisaram Levandovskim. Priekšsarētāji, godātie deputāti, šī rezolūcija un šīs debates ļoti skaidri parāda pieaugušās bažas Eiropas Savienībā par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Tas balstās uz, tā skaitā uz individuāliem gadījumiem, kas tik pieminēti šodien. Augstā pārstāva Katrīna Eštona to bieži ir aktualizējusi savās sarunās ar Krievijas pusi. Pēdējos mēnešos mēs esam piedzīvojuši pilsoniskās sabiedrības vidas pasliktināšanos Krievijā, it īpaši pieņemot vairākus jaunus likumdošanas aktus tādā kvazi tiesiskā veidā. Pirmkārt, likumdošanas eh, akts par valsts nodevību, likumdošanas akts par homoseksuāls un propagandu, likumdošanas akts par eh, ārzem aģentiem un citi. Mēs neesam klusējuši, mēs esam pauduši ļoti stingrā veidā un publiski un divpusēji arī savu neapmierinātību ar šo situāciju. Un šeit problēma ir tāda, ka Krievijas tiesību sargājušām iestādēm izskatās, ka nav iespējams bijis neatkarīgi veikt savu darbu. Aizvien vairāk lietu no Krievijas nonāk Eiropas cilvēktiesību tiesā. Pēc nesenās vizītes Krievijā cilvēktiesību tiesnes sacīja, ka Krievijai nepieciešams nodrošināt tiesiskās tiesu sistēmas neatkarību aizsargājot tiesnešu no jebkāda veida politiskās iejaukšanās. Arī mēs atbalstam šādu ideju. Juridiskās procedūras pret Navaļnīkungu un citiem. Ir, ne, tos ir nepā, nepieciešams pārtraukt. Tāpat tas ir attiecināms uz Magnitska lietu. Uh, Augstākā tiesa augustā izskatīs Hodorkovska lietu. Mēs jau esam skaidri pauduši vied savu viedokli par šīm tiesas prāvām. Mums ir bijusi iespēja detalizēt pārunāt šos jautājumus 17. maijā cilvēktiesību sarunu dialogā. Mēs turpināsim rūpīgi sekot šīs situācijas attīstībai. Tiesiskumam ir jābūt prioritāram mūsu partnerības modernizācijā ar Krievijas federāciju. Šobrīd mēs īstenojam projektu sadarbībā ar Eiropas padomi, lai atbalstītu apelācijas sistēmas izveidu Krievijā, krimināllietu un civillietu lietām, sadarbojoties ar Krieviju šobrīd projektu īstenošanā tā skaitā stiprinot tiesu varas neatkarību. Mēs uzskatām, ka šādiem projektiem ir potenciāli iespēja stiprināt tiesisko vidi un arī uzlabot sociālo klimatu. Mēs esam gatavi sadarboties ar Krieviju pie šādiem eh, projektiem arī nākotnē, turpinot tāpat laikā skaidri paust savas bažas, kad tādas rodas, tā skaitā arī publiski. Arī gan par vispārējo situāciju valstī, gan par atsevišķiem gadījumiem. Paldies! Paldies Levandovska kungam! Noslēgumā ir iesniegti seši rezolūcijas priekšlikumi. Ar to arī beidzam debatas. Pēc